interpretāciju uzskatīsim par apstiprinātu. Vēl viens paziņojums. Attiecīgās Francijas varas iestādes ir mūs informējušas, ka Kristīna Revo aizstās Dezira kungu, kurš sākot ar šī gada 9. aprīli saskaņā ar 7. reglamentu pantu saistībā ar ievēlēšanu amatā, kas nav savienojums ar deputātu pienākumiem, ir stājies pie citu amatu pildīšanas. Parlaments ņem vērā šo faktu. Un tāpēc gribam šeit mūsu vidū sveikt jauno kolēģi, kas viņu aizstāja un, protams, saskaņā ar 32. reglamentu pantu, protams, vispirms būs jāpārbauda attiecīgie dokumenti un tā tālāk, un, ja, un cerams, ja nebūs nekāda veida iebildes pret Revo um, un stāšanos šajā amatā, tad tādā gadījumā, lūk, uh, viņa, nu, saņems pilnus Eiropas parlamenta deputāta tiesības. Tā, tālāk. Ķersimies pie debatēm un darba kārtības attiecīgi. Pirmais darba kārtības punkts šorīt ir kopīgās debatas par banku savienību. Šeit izskatām divi ziņojumi. Vispirms Hokmarka ziņojums.